Kolēģis! Godātie kolēģi! Saukšu jūs pie kārtības un sāksim sēdi. Man ir priekš jums daži paziņojumi, bet vispirms eh, vajadzētu apstiprināt darba kārtību. Darba kārtības projektā jūs redzat, ka balsošana par auto pārvadājumiem ir atlikta, un es lūkšu tagad Jorgu paskaidros, kas īsti noticis. Paldies priekšsādātāji, godātie kolēģi un kolēģis. Situācija ar gabarītiem, ar gabarītu dosie ir tāda. Mēs uh, gandrīz esam sasnieguši vienošanos. Mums ir vairāki kompromisi. Tehniskajā daļā ir panākti kompromisi. Drošības jautājumos ir uh, kompromisi attiecībā uz svara sensoriem un gandrīz esam panākuši uh, kompromisu par pārobežu uh, pārvadājumiem lielajiem LKV, lielajiem uh, krāvas automašīnām. Bet mēs ceram, ka līdz martam mums izdosies panākt visaptverošu kompromisu. Un es gribētu izmantot iespēju un pateikties ēnu referentiem, jo viņi strādā ļoti atvērti un gatavi panākt kompromisus. Es saprotu, ka intereses ir ļoti dažādas un katram ir grūti piekāpties, tomēr mums izdodas virzīties uz priekšu. Un vēl kāds komentārs. Tie, kas domā, ka būtu bijis labāk visu aizvilcināt līdz nākamajam sasaukumam, tad tiem es gribētu pateikt divas lietas. Būs cits transporta komisārs, kas varbūt nebūs tik atvērti noskaņots attiecībā uz pārobežu pārvadājumiem un būs arī cits referents, tā kā jūs neko nepanāksiet ar šo vilcināšanos. Un, eh, jo īpaši, ja kāds te no pastāvīgajiem pārstāvjiem eh, vēlas eh, tiešām savas intereses šādā veidā panākt, tad es varu jūs iedrošināt, nekas neizdosies, viss būs tikai sliktāk jo runa nav tikai par pārobežu aspektu, runa ir arī par pārvadājumu uzņēmumu darbinieku darba apstākļiem, par drošību gan um, autobraucējiem, gan um, gājējiem. Un ja mēs martā varētu panākt kompromisu, tad aprīlī varētu nobalsot uh, par šo atzinumu, un tad viss būtu veiksmīgi pabeigts. Paldies, saka priekšstādātājs. Mēs pašlaik runājām tikai par darba kārtības projektu, tāpēc es nevēlos garās diskusijas. Bet, ja kāds vēlas izteikties, tad ļoti īsi. Groša kungs, es uh, piekrītu atlikt balsojumu, bet mums vajadzētu tomēr um, pārliecināties par to, kā plenārsēdē mēs varēsim uh, balsot vēl par šo atzinumu un, ja iespējams, arī diskutēt un tas nozīmē, ka mums tad arī vajadzēs nobalsot komitejā. Nākamdēļ ceturtdien tas diez vai izdosies, bet ja ir nepieciešams, nu tad, ja nepieciešams nobalsot nākamo ceturtdien, lai to plenāru sēdē varētu pēc tam izbalsot, tad aicinu jūs ievietot to darba kārtībā priekšstātais. Ja es saprotu, runa ir par marta komitejas sanāksmi, un plenāra sēdē tad balsosim aprīlī. Well, everything... Viss, protams, būs atkarīgs no tā, vai izdosies panākt kompromisus. Ja referents vēlas izskatīt šo atzinumu vēl šajā sasaukumā, tad, protams, mēs viņu atbalstīsim. Labi, tagad tālāk uh, pieņem, ka darba kārtība ir apstiprināta un tagad protokola apstiprināšana 16. 17. decembris un 9. janvāris. Nav iebildumu apstiprināti protokoli. Tagad priekšsēdētāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem. Runa ir par 30. janvāri visu pirms, par dzelzceļa paketi. Trīs priekšlikumi kas ir uh, tehniskais uh, pilārs šajā paketē. Mēs uh, vēlējāmies tos izskatīt kopā. Deleģētie akti, bet lēmums tika atlikts uz šodienu. Mums ir vēstule no komisāra Kalasa. Šķiet, kā dažas problēmas ar to ir atrisinātas. Un komitoloģijas apkārtraksti arī ir ienākuši jaunie. Tad būs vēl jāpieņem lēmums uh, par Dominika Rikē priekšsētāja posteni, tad TNT kandidāti Podvīkungs, es un Groša kungs un Kalas kungs 28. janvārī uh, ierosināja savus priekšlikumus, un mēs lūdzām Rikē uh, kungu atbildēt, ka uh, parlaments atbalsta šīs nominācijas. Tad vēl gribu atzīmēt, uh, tad Nils Dankovs, Dankovsens uh, mūs uh, februārī atstās. Viņš pēdējos piecus gadus strādāja komitejas sekretariātā un palīdzēja mums izskatīt tādus nelielus dosjē kā TNT un dzelceļu pakete. Tagad viņš strādās B departamentā. Līdz ar to šai jaunajā postenī viņš arī turpinās mūs atbalstīt. Mēs novēlam viņam vislabākos panākumus jaunajā postenī. Un visbeidzot, Maisneris kundze no Madisonas, Viskonsinā, šodien pie mums ciemojas. Un tie, kas seko notikumiem eh, sportā. Eh, Zina, eh, kas ir Maisneres kundzes viesi Briselē. Es ceru, ka nav iebildumu pret maniem paziņojumiem. Labi. Un tad nolīgums par trokšņa ierobežojumiem Eiropas Savienības lidostās aps, nolīguma apstiprināšanā. Laiklīd kungs. Paldies, priek, priekšsēdētāji kungs. Nu, ir tāda ļoti nelāga situācija. Tiks balsots, bet es, diemžēl, esmu aizmirsis balsošanas kartiņu, balsos par manis izstrādātu dokumentu. Thank you. Can I, can I just point... Paldies. Mūsu uh, ciemiņiem no Viskonsiņas gribu pateikt, ka parasti mēs esam labāk organizēti savos darbos. Bet, nu, labi. Es atzīmēšu Leifrīdas, Leifrīda kunga balsojumu. Ok, very good. Komentārs tika izteikts neieslēdzot mikrofonu. We'll do a check for... Labi, vispirms pārbaudīsim Paskatīsimies, vai tautas partijas grupai ir 15 parastie locekļi vai vairāk. Tad eh, sākam balsot. Būtu ironiski, ja eh, tagad eh, tas neizdotos. Nē, ne, viss ir, viss kārtībā. Labi, tad tagad balsojums. Tad, uh, nolīgumu par trokšņa ierobežojumiem Eiropas Savienības lidostās apstiprināšana. Laiktfrīda kungs ir uh, referents. Balsojam. Visi ir nobalsojuši. Beidzam elektronisko balsojumu. Un dažas balsis ir jāpievieno, dažas jāatskaita. 25 par, 5 uh, pret, 5 atturējušies. Apstiprināts. Apsveicam. So the next item on, on the... Nākamais darba kārtības punkts. Uh, Naidis 2 pakete. Lūdzu, uh, referente Korīna Vortmana Kūla. Paldies priekšsādātāji. Man ir prieks prezentēt jums grozējumus šajos divos priekšlikumos Par iekšējiem ūdensceļiem visu pirms vēlos pateikties par sadarbību strādājot pie rezolūcijas, kas tika pieņemta ar ļoti pārliecinošu vairākumu pagājušajā ceturtdienā. Pirms eh, vēlēšanām tas tiešām ir ļoti svarīgs solis uz priekšu iekšējo ūdensceļu pārvadājumu jomā. Labi, ka mēs šādā veidā izteicām skaidru atbalstu un uh, ierādījām komisijai, kurā virzienā ir jāiet. Un tagad konkrētāk par diviem priekšlikumiem. Vispirms flotes, kapacit, flotes jauda. Šis priekšlikums maina esošo direktīvu, un ar to es gribētu tagad sākt. Runa ir par rezerves fondu, 35 miljoni eiro. Un šis rezerves fonds eh, tiek veidots no nozares iemaksām. Rezerve eh, ekonomiski eh, sarežģītajiem laikiem. Bet uh, Tā kā, protams, operatoriem nauda jāietaupa, tad viņi nevar šo naudu izdot, un tas ir jāuzsver pašā sākumā. Daži no grozējumiem paplašina aptvērumu, un tur runa ir par to, kā šo fondu varētu izmantot arī sociālo mērķu īstenošanai, bet šādiem nolūkiem mums ir sociālie fondi un cita veida finansējumi. Tāpat mums ir arī eh, pētniecības eh, eh, mērķi, un mums ir apvārsnes 2020 un SEF. Tas ir jāuzsver. Jo šajā rezerves fondā ir tiešām ierobežots naudas apjoms. Atvēl par grozējumiem. Man ir daži komentāri. Tikau kundze. Viņa iesniegusi Uh, grozējumus par klimata pārmaiņu sekām, par pētniecības aspektiem. Bet uh, šādiem nolūkiem, kā es jau teicu, vajadzētu izmantot citus fondus, nevis šeit paredzēto fondu. Rītdien tiksies ēnu referenti un mēs lūkosimies, kā šos grozījumus uh, var atspoguļot uh, apsvērumos vai tekstā. Ļoti labi, ka arī um, um, Etiku kungam bija grozījumi par um, Eiropas fondiem, par uh, Eiropas Savienošanas fondu uh, un investīcijas bankas lomu. Jūs vēlaties šo tekstu ievietot pamatos, es drīzāk to ievietotu apsvērumos, un mēs lūkosimies, vai vispār no juridiskā skata punkta jūsu grozījumu var e, iekļaut e, šo 15. grozījumu, vai tas ir iespējams pantos. Es pašlaik nevaru to e, tā droši pateikt. Arī 12. grozījums ir ļoti labs par drošības paaugstināšanu. Es domāju, ka mums izdosies šeit rast labu kompromisu. Tad par uh, tehniskajām prasībām. Tad runa ir par harmonizēšanu, definējot tehniskos standartus un par sadarbību uh, starp uh, komisiju un CCNR. Mēs uh, Eh, saņemam grozījumus par pārskatīšanas klauzulu, par šo laika periodu, kas būtu jāpagarina no 3 uz 4 gadiem. Tas ir saprātīgi, jo īpaši, ja mēs to savienosim ar 19. grozījumu, Maisneris kundzes grozījumu. Tikau kundze ierosināja uh, iekļaut arī konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm Tik tiešām tas ir svarīgi, jo ir ļoti daudzi interešu pārstāvji, un tie ir jāiekļauj konsultācijās, kad tiek sagatavota standarti. Šeit strādājot pie šīs regulas, mums jāstrādā ļoti piesardzīgi. Piemēram, 12. grozējums uh, jāpalūkojas, lai tas iederās eh, regulas aptvērumā, jo šeit runa ir par infrastruktūru, un mums ir kohēzijas fonds un CEF un citi fondi, eh, kas varētu tikt izmantoti. Tāpēc, laikam, šīs direktīvas ietveros par to nevajadzētu runāt. Un tad visbeidzot vēl viens tikau kundzes grozījums par savstarpējo atzīšanu certifikātiem. Donavas eh, komiteja šeit ir pieminēta Un arī šeit mums vajadzētu eh, saņemt skaidrojumu no komisijas, vai vispār šāds grozījums te ir iespējams, jo eh, savstarpējā atzīšana iesaistot Reinas komiteju, jā, tad mēs eh, te attīcinām dalību valstu likumdošanu, bet Don Donavas valstis ir cita lieta, tad te viss būtu vēl jāpārbauda. Grozījumu nav īpaši daudz. Uh, un es domāju, ka mums izdosies rast uh, labu risinājumu un drošu kompromisu ar visām politiskajām grupām. Es ierosinātu pēc balsojuma nākamnedēļ pieprasīt mandātu sarunu sākšanai, vismaz par otro daļu, proti par flotes jaudu, jo šis jautājums ir Grieķijas prezidentūras darba kārtībā. Par tehniskajām prasībām mums vēl būtu jāpadomā, te nedaudz jāpiestrādā, bet vismaz par flotes jaudas politiku mēs uh, varētu sākt sarunas ar padomi ar mērķi panākt vienošanos līdz vēlēšanām, jo tas tiešām ir ļoti svarīgs jautājums mūsu uh, nozarei. Paldies! Thank you, Mrs. Waltman Cole. I assume, Mr. Paldies! Šķiet, ka Kadraujikungs arī vēlēsies izteikties. Es arī. Un uh, kolēģis vēlēsies izteikties. Varbūt, ka viņš izteiksies vēlāk, jā. Ertu kungs vēlēsies runāt. Gezīna. Paldies, paldies, Brian. Liels paldies uh, referentei Korinai. Līdz šim tā ir bijusi ļoti veiksmīga sadarbība. Jāsaka, mūsu viedoklis ir ļoti uh, līdzīgs par šo likumdošanu. Uh, Nu, ne jau nu viss uh, var tikt atrisināts uh, iekšzemes uh, kuģošanas jautājumā, kā mēs vēlējāmies, par to runāja arī korona, pēdējā plenāra sēdē. Komisija arī teica, ka mēs vēlamies iekšzemes kuģošanu attīstīt, ir dažādi projekti, ko mēs vēlamies īstenot, mēs gribam arī no SEF fondiem naudu izmantot. Uh, Ir uh, skaidrs, ka iekšzemes kuģošanu var paplašināt, it īpaši uh, runājot par satiksmes sektoru un tā paplašināšanu. Ne viss tiek atrisināts ar šiem abiem likumdošanas tekstiem. Es esmu izteikusi tikai vienu grozījumu par tehniskajiem noteikumiem, jo piekrītu visam tam, ko uh, Korina mums parlamentam ir piedāvājusi par. Uh, izmaiņām. Un par tehniskiem jautājumiem Korina jau teica, es uh, lūdzu, lai uh, pielikuma izmaiņas uh, darbības laiks būtu trīs gadi, pēc tam pārbauda un iespējams arī pagarināšana. Tas ir labs risinājums arī Reinas iekšzemes kuģošanas pārvalde. To tā ir apstiprinājusi. Sākumā tiek pieņemts lēmums un pēc tam pārbaudīts, vai šis lēmums ir veiksmīgs, vai tas darbojas sektorā, vai arī tiek veikts izmaiņas. Mēs ceram, ka šie likumi tiks ātri pieņemti, tīpaši par rezervas fondu, un būtu labi, ja būtu ātrs risinājums, jo nu nevar būt tā, ka um, sektorā, kurā nauda ir nepieciešama, 35 miljonus neizmanto tādēļ, ka pieejas noteikumi nav īsti skaidri vai uh, nav um, pieejami un uh, nav iespējama līdzekļu izmantošana. Tātad paldies, paldies Korinai un uh, esmu iepriecināta, jau gaidu nākošās uh, diskusijas. Paldies! Ertugkungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāj kungs. Um, labrīt. Uh, atvainojiet, uh, ka man bija ne daudz jāaiziet īsu laiku, jāaiziet no zāles, man bija nepareizā dokumentu mapa līdzi. Taču katrā gadījumā paldies, paldies par ievadvārdiem. Es gribu teikt paldies referentei un arī ēnu referentiem par konstruktīvo darbu. Tas tiešām ir tā, ka sadarbība ir bijusi veiksmīga. Es uh, domāju, ka tas norāda uz to, ka nozīmīgs uh, mērķis tam var toties kopā. Uh, Tika jau runāts par to, ka nav pārāk daudz grozījumu, 22 kopumā, 12 par uh, kapacitāti un 10 par uh, tehniskām specifikācijām. Un uh, es uh, domāju, ka tā ir uh, veiksmīga tāda attīsti, attīstība, ka mērķus mēs varam atbalstīt un būtu ļoti labi, ja mēs varētu izmantot rezervas fondu. Un bez tam es domāju, ka ir ļoti ļoti nozīmīgi, lai tehnisko specifikāciju jautājumā būtu tāda ļoti skaidra, stingra Eiropas Savienības un arī starptautiska ekspertīze. Mana pieeja grozījumiem ir tāda, ka īsi varu to paskaidrot. 18. un 12. grozījumā es būtībā piekrītu pamatpozīcijai, kādai ir uh, Jutas Štainrukas pozīcijai no nodarbinātības komitejas, kas asociētā procedūrā ar transporta komiteju lūdz noskaidrot visas noteikums, kas attiektos uz darba devējiem un darbņēmējiem, to es atbalstu. Nākošais ir pasākumi par attiecībā uz kvalifikāciju, attīs, apmācību, pensijas eh, laiku, sociālo partneru iesaisti naudas piešķiršanā. Es domāju, arī šajos jautājumos eh, ar nodarbinātības komiteju mēs varēsim cieši sadarboties, un tas būs izšķirīgi nozīmīgi. Es piekrītu referentei attiecībā uz to, ka lielie izaicinājumi iekšzemes eh, ūdens ceļu izmantošanā ir uh, atkarīga arī zināmā mērā no finansējuma, un es domāju, ka TNT ietveros iekšējo ūdensceļu kuģošanu mēs varam stiprināt, izmantojot uh, instrumentu uh, Connecting Europe Facility. It īpaši attiecībā uz vides uh, pasākumiem. Un tas ir attiecināms uz dzinējiem kuģu dzinējiem un pārējiem. Attiecībā uz tehniskajiem jautājumiem es varu teikt, ka dažkārt nu, nedaudz mazāk ir, um, ar to var sasniegt vairāk, nu vismaz vāciski tā saka. Un attiecībā uz tehniskajiem uh, grozījumā, man liekas, ka pareizi ir, ka lauvas tiesu izstrādā nu patiesi eksperti, un tas ir tāds no mūsu puses sagaidīts uh, politisks signāls, ātras ātra harmonizācija tehniskām specifikācijām, regulāras pārbaudas, kā daži kolēģi to piedāvā. Es domāju, ka tas ir liederīgi, lai mēs redzētu, kāds ir, kāda ir attīstība šajā jautājumā. Nu, un kā jau es teicu par grozījumiem, mēs varam teikt, ka esam vienotā pozīcijā un tās pāris atšķirīgās lietas, kuras es grozījumos pieminēju, to arī var pārvarēt. Un katrā gadījumā vēlreiz paldies kolēģiem par ļoti veiksmīgo sadarbību. Paldies! Paldies, Vandālenkungs, EKR grupas vārdā. Paldies, priekšstādētāji, paldies arī referentei. sākumā gribēju runāt par uh, flotes jaudu un tad arī par fondu izmantošanu un runāšu par Tikau, Lichtenbergeres un Ertuga grozījumiem. Priekšsēdētāji neaizmirsīsim, uh, tas ir fonds, kurā ir uh, gauži maz naudas, 35 miljonu eiro. Ja mēs runājam par uh, kuģiem, uh, tad tie varētu, par šādu naudu varētu uh, finansēt eh, tikai dažus kuģus un mums ir jādomā arī par procedūru, par informācijas kampaņām, par to, eh, kā organizēt šo darbu un ir jābūt, jāievēro arī veselības aizsardzība un tā tālāk. Un eh, galvenokārt nauda ir jāatrod pašai nozarei, bet nevajadzētu tai uzlikt pārāk, slogu, bet, pārāk lielu slogu, bet eh, mūsu politiskā grupa šos grozījumus neatbalstīs. Tālāk tehniskie priekšnosacījumi, tehniskās normas. Ļoti jauki, ka uh, referente atbalsta manu 21. grozījumu. Es gribu, lai tiek veikts izvērtējums. Un jāsaka, ka. Uh, Tas ir priekšlikums, kas ir um, iesniegts ļoti, ļoti vēlu, proti tikai nelielu brīdi pirms gaidāmajām vēlēšanām, un mums gandrīz nemaz nav laika, lai sagatavotu labu, pārdomātu atzinumu. Mēs uh, par to visu tikām informēti tikai uh, pagājušajā nedēļā, un mums nebija arī iespēju organizēt debates. Es arī Zinu, ka Kalāsa kungs plenāra sēdē teica, ka viņi izstrādās vēl vairākus priekšlikumus attiecībā uz Najādes. Un, protams, tie būs visai apjomīgi priekšlikumi. Ceturtdiena Kalas kungs teica, ka, protams, parādīsies arī naudas jautājums. Līdz ar to mums pēdējā, šajā pēdējā sasaukuma gadā nevajadzētu vispārāk sasteigt. Un to es visu arī pasaku 21. grozījumā. Es labprātāk uh, gribētu dzirdēt arī uh, to, ko komisija domā par 11. grozījumu. To ir iesniegus tikau kundze, tas attiecas uz Donāvu. Tas ir eh, visai um, labs priekšlikums. Viņa piedāvā uh, arī saskaņot, piemēram, normas attiecībā uz Reinu un Donavu, jo abas upes ir visai līdzīgas. Bet es nezinu, vai tas ir iespējams. Ja tas ir iespējams, un es uh, ceru arī saņemt vairāk informācijas no komisijas, tad es labprātāk atbalstītu tikau kundzes 11. grozījumu. Tātad labprāt uzzināt, ko vairāk šajā nozarē, šajā jomā. Paldies! Paldies, tikau kundze! Tagad pastāstiet par Donavu. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe doamna Ortman Kul pentru... Paldies, es gribēju uzteikt Vartmans Kols kundzes darbu. Ja mēs runājam par tehniskajām prasībām, Savos grozījumos es lūdzu, lai e, notiktu konsultēšanās ar iesaistītajām pusēm un e, lūdzu, lai būtu e, tehnisko certifikātu savstarpēja atzīšana. Tādu certifikātu atzīšana, kas ir izsniegta kuģošanā gan pa Reinu, gan pa Donavu. Ja mēs runājam priekšējo tirgu, Eh, uz to vajadzētu attiecināt eh, vienotus noteikumus un vajadzētu būt certifikātu savstarpēji atzīšanai. Es patiešām ceru, ka grozījums tiks pieņemts. Ja runājam par flotas jaudu, arī par šo ziņojumu iesniedzu grozījumu. Arī tas ir veltīts Donavai. Es vēlos, lai Eiropas iekšējā tirgu tiktu uzlabotas normas un lai vienādas normas attiektos uz visiem iekšzemes ūdens ceļiem. Ir jābūt arī pieredzes apmaiņai starp dažādām ostām Eiropas Savienībā. Tas man šķiet būtu patiešām ļoti veiksmīgi. Un priekšsēdētāji. Gribēju vēl šo to pateikt. Es ceru, ka Najādes divi programma būs tāda konkrētāka un papildināta ar praktiskiem pasākumiem. Tagad komisija šīs programmas īstenošanai izmanto finansējumu no dažādiem fondiem, bet labprātāk gribēja dzirdēt arī kaut ko precīzāku, proti kādas ir eh, saiknes starp dažādiem fondiem un kā tos var labāk izmantot. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā mums ir nepieciešama stratēģija attiecībā uz iekšējiem ūdens ceļiem un to izmantošanu. Un, ja mēs runājam par transporta tīmekļa izveidošanu, tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Tagad došu vārdu komisijai Vielu Gaitis kungs. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti! Šī ir viena no retajām reizēm, kad mēs ar prieku, ar gandarījumu vērojam parlamenta paveikto darbu. Un e, šī ir viena no retajām reizēm, kad mēs esam vienis prātis par to, cik vērtīgi ir šie priekšlikumi, un visi iesaistītie ir veikuši savu darbu pietiekam konstruktīvi. Es gribēju pavaicāt, vai Fortmans Kols kundze visu ļoti pareizi saprata un um, arī pareizi atspoguļoja savā ziņojumā, saka priekšsēdētājs. Labi, jokus pie malas. Mēs uh, patiešām visi atrodamies uz viena viļņa un mēs ļoti augstu vērtējam to, ko izdarīja gan referente, gan arī visi deputāti, kas iesaistījās darbā, kas vēlējās panākt šo pievienoto vērtību abiem priekšlikumiem. Tagad daži vārdi par Najadis divi. It sevišķi atbildot uz tikau kundzes jautājumiem. Najadis divi programma ir stratēģija, kas veltīta tām, lai varētu izmantot uh, dažādas um, iekšzējo ūdensceļu priekšrocības, tā pašā laikā samazinot uh, pastāvošās grūtības. Salīdzinājumā ar iepriekšējo Najādes programmu mēs esam savu uzmanību pievērsuši mazākam jomu skaitam, lai varētu sasniegt konkrētākus rezultātus. Mēs esam piedāvājuši dažus pasākumus, tehniskās direktīvas, apmācības, kvalifikācijas celšanu. Tas vairāk tiks pieņemts nākamajā sasaukumā, tālāk upju informācijas pakalpojumu uzlabošana komandas uh, sagatavošana un tā tālāk. Tātad mēs esam pievērsušies vairākām jomām un domājuši arī par infrastruktūras finansējumu. Protams, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu parūpēties arī par to, ka pa ūdens ceļiem var izbraukt visa gada garumā, uh, lai tie neaizsalsta, un šeit jādomā arī par tā saukto koridoru koncepciju. Tālāk par finansējumu. Uh, mēs Visi zinām, ka nav konkrēta finansējuma, finansējuma programmas iekšzemes ūdens ceļiem, eh, un īstenībā tas ir īst ieguvums, jo savādāk eh, jums būtu zinām ierobežojumi. Ja mēs tagad vēlamies diskutēt, cik daudz no Connecting Europe instrumenta naudas ir jāatvēl uh, iekšzemes ūdens ceļiem, vai jums šķiet, mēs sasniegtu tikpat uh, labus rezultātus, kā tad, ja uh, mēs esam pietiekami elastīgi un varam izmantot vairāk fondu līdzekļus. Ja mēs sāksim sadalīt uh, pa daļām šo Connecting Europe instrumentu, tad mēs daudz ko nesasniegsim. Tādēļ. Es uzskatu, ka tas nozarei nāk tikai par labu. Ir izstrādāt ļoti labi kritēriji no jādes finansēšanai, un mūs neierobežo nekādi e, augšējie griesti. Mēs varam piedāvāt vairāk, mēs strādājam ar attiecīgajām e, pusēm, ar ieinteresētajām pusēm, lai uh, arī, piemēram, dalībvalsts varētu piedāvāt labus finansēšanas projektus. Tagad. Uh, pievērsīšos diviem priekšlikumiem. Finansējuma regula par flotas jaudu un finansējums. Pateicoties tam, mēs vēlējāmies vienkāršot finansējumu piešķiršanas procesu Mēs te nerunājam par miljardiem, tie ir 35 miljoni. Ja jūs to sadalīsiet eh, pa vairākiem kuģiem, tad eh, vienam kuģim būs 10-12 tūkstoši. Tas ir finansējums, kas ir jāizmanto dažādiem sagatavošanās pasākumiem, atbalsta pasākumiem, Bet nevajag, piemēram, izrakstīt katram laivas īpašniekam čeku par tūkstošu eiro. Nē, tā mēs to nevēlējāmies. Bet ir patiešām jāgarantē, lai šo finansējumu varētu izmantot nākamās paaudzes iekārtām. Nu, tādas vēl nebija spēkā, tādas vēl nebija izveidotas 99. gadā, kad jau sākam runāt par šo priekšlikumu. To var izmantot zaļināšanas pasākumiem, inovācijai un arī sociāliem pasākumiem. Tāda ir koncepcija, pēc kuras vadījāmies. Tādēļ, kā teica arī daži parlamenta deputāti, mēs vēlamies, lai procedūras ir pēc iespējas vienkāršākas. Yes finansējums eh, ir asignēts, eh, to asignē nozare un viņiem ir jālēmj, kā to izmantot. Mēs te nerunājam par sociālajiem partneriem. Nozare pati ir piesaistījusi līdzekļus un viņiem ir jābūt tiesībām lēmt par to izlietošanu. Par uh, finansējumu kombinēšanu ar citiem finansējuma avotiem, piemēram, Connecting Europe instrumentu un Eiropas investīciju bankas līdzekļiem. Uh, Tas patiešām būtu ļoti jauki, ja būtu iespējams šos līdzekļus kombinēt. Bet mēs domājam, ka to varētu atrunāt apsvērumos. Tādā veidā mēs varētu uh, labāk manevrēt, jo um, to iekļaujot kādā no pantiem, mēs tomēr nevarēsim rīkoties tik elastīgi. Un uh, ir jālem, kā tad izmantot arī Connecting Europe instrumenta finansējumu. Un, ja tas tiktu atrunāts pantā, tas viss tikai sarežģītu un īstenībā uh, varētu arī ietekmēt uh, šo priekšlikumu, ko nu, nu pat pieņēmām par CEF. Un apsvērumā varētu teikt, ka ir e, jāparūpējas par e, pēc iespējas e, maksimāli, pēc iespējas lietpratīgāku finansējumu izmantošanu, bet nevajadzētu visu sapiņķerēt vēl vairāk. Tālāk grozījumi, kuros minēta Donava. Uh, Mēs nevēlētos uh, grozīt šīs teksta daļas, bet ir vēsturiski iemesli, kas ir ņemti vērā 4. pantā. Tobrīd Mēs tikai nesen bijām piedzīvojuši to, kādas sekas ir šo Reinas un Donavas ūdens ceļu savienošanai. Un toreiz, kad mēs tikko sākām strādāt pie priekšlikuma, situācija bija atšķirīga no šodienas par tehnisko direktīvu. tā ir nedaudz grozīta, lai varētu ņemt vērā nākamās paaudzes kuģus un ir domāts par to, ka Eiropā būtu viena uh, centralizēta instance, kas sagatavot normas attiecībā uz kuģiem. Procedurālie elementi tika izņemti ārā no pielikuma, tie tika iekļauti direktīvā, lai tehniskais parks būtu pēc iespējas uh, tāds neapkrautāks. Un Jūs uzdevāt jautājumu par 11. grozījumu. Jāsaka, ka um, šī grozījuma redakcija nav īstenībā atbilstoša tam, kas notiek. Nav ne Reinas, ne Donavas certifikātu. Katra dalībvalsts izdod pati savus certifikātus, uh, kas ir derīgi visā Eiropas Savienībā. Tātad katra dalībvalsts var izsniegt eh, tādu Eiropas certifikātu. Līdz ar to šāds eh, te grozījums es nezinu. Nevajag te nekādus papildus precizējumus. Ja jūs man vaicājat, ko es domāju par 11. grozījumu, es domāju, tas varētu radīt nepareizu priekšstatu, kas tad par to, kas tad īsti notiek tehniskajā līmenī. Jūs varat būt uh, pilnīgi pārliecināti, ka mēs ar jums sadarbosimies, protams, arī sadarbosimies ar referenti, lai strādātu pie labākajiem eh, kompromisa grozījumiem. Un visbeidzot, mēs ļoti augstu vērtējam to, ka uh, Eiropas parlaments vēlas vienoties par flotas jaudu. Uh, Un uh, mēs šodien arī pēcpusdienā sāksim darbu padomē kopīgi ar prezidentūru, nevien balstoties uz komisijas priekšlikumu, bet arī uz jūsu komitejas ziņojumu. Un, protams, mēs ar nepacietību gaidīsim balsojumu iznākumu. Paldies, Vartman Kolskundze. Yeah, thank you. Liels paldies. Es gribētu lūgt kolēģus. Um, Liels paldies, gribu pateikties kolēģiem par komentāriem un arī komisijai par atbildēm. Es ņemšu vērā uh, Meisneres kundzes un Vandālen kunga uh, brīdinājumus uh, par aptvērumu. Tik tiešām fonda finansējums ir ļoti ierobežots. Es ceru, ka mēs varam rast labu risinājumu šeit. Paldies! Paldies! Gribu atgādināt, ka balsojums komitejā notiks 20. februārī un plenārsēdē laikam martā. To mēs vēl apstiprināsim, bet komitejā mēs balsosim 20. februārī. Mums nav citu jautājumu darba kārtībā. Nākamā eh, sanāksme ir 20. februārī pulksten 9. Jā, diemžēl eh, ceturtdien, bet nu, ko lai dara? Pulksten 9. 20. februārī. Šī sanāksmes daļa tagad ir slēgta, un pulksten desmitos uh, uh koordinatori turpinās darbu.